Teikties nevēlas. Līdz ar to esam pieņēmuši pagājušās Briseles plenārsēdes protokolu. Athanasijus Pafilis un Athanasijus Plevris mani ir informējuši, ka Viņi pārtrauc Eiropas parlamenta deputāta darbu no 2009. gada 14. oktobra, jo viņi ir ievēlēti Grieķijas parlamentā. Līdz ar to ir divas brīvas vietas no 2009. gada 14. oktobra un saskaņā ar 7. reglamenta pantu un sakarā ar eh, deputātu reglamentu, kā arī saskaņā ar vairākiem citiem noteikumiem Grieķijas varas iestādes man ir informējusi, ka sekojoši deputāti stāsies šo deputātu vietā pa Konstantinu. Tātad Spiridons Danellis aizvietos Georgus Papa Konstantinu no 2009. gada 8. oktobra. Haralampos Agurakis aizvietos Atanasivus Pafilis sākot no 2009. gada 14. oktobra. Nikolaus Salavrakos aizvietos Atanasijos Plevris sākot no 2009. gada 14. oktobra. Es sirsnīgi sveicu jaunos kolēģus. Viņi ir mūsu vidū. Mīnām. Un es atgādinu, ka saskaņā ar trešā panta otro apakšpunktu reglamentā uh, līdz kamēr viņu pilnvars nav pārbaudītas un viņu status vēl nav pilnīgā noteikts, viņi viņiem jāiesniedz deklarācija, ka viņi neveic citu darbu, kas nebūtu savietojams ar Eiropas parlamenta darbu, un darbojas uh, Eiropas parlamentā un visās tā uh, komitejās pilnībā izmantojot visas uh, viņiem piešķirtās tiesības. Nākošais. No Eiropas konservatīvo un reformistu grupas esmu saņēmis vairākus lūgums izmaiņām komiteju sastāvā un uh, starpparlamentāro delegāciju sastāvā. Un saraksts ar